novērot situāciju uz vietas un mobilizēs palīdzību, ja vien tas būs vajadzīgs. Paldies! Paldies! Un tagad mums ir seši uh, rezolūcija priekšlikumi un balsojums notiks tiklīdz mēs pabeigsim debats par abām pārējām, abiem pārējiem jautājumiem. Tātad nākamais ir Kambodža, jo īpaši Samarēnsī lieta. Un pirmais cilvēks, kas runās, būs Šākes kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Rencijs Sams ir mūsu kolēģis, viņš ir Kambodžas parlamenta deputāts un būtībā tika izdarīts mēģinājums viņu nogalināt, un viņam ir uzlikts 12, cietum, 12 gadu cietumsots. Uh, valdošā partija, es, es te gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienības sniedz lielu palīdzību Kambodžai, bet viens no palīdzības priekšnoteikumiem ir cilvēku tiesību ievērošana. Uh, 2006. gadā Sams Rensī saņēma balvu par savu ieguldījumu miera nodrošināšanā, un mēs gribētu aicināt Kambodžu īstenot ieteikumus, ko ir izstrādājis cilvēktiesību uzraugs Eiropas Savienībai. Paldies, Romeva Iruēdas kungs, lūdzu. Paldies, gluži kā jau tika teikts Eiropas Savienība ir gandrīz vienīgā un lielākā donora institūcija Kambodžai. Tas mums dod iespēju un arī pamatojumu aicināt Kambodžas iestādes īstenot reformas, lai varētu nodrošināt valstī demokrātisku attīstību, ņemot vērā cilvēku pamats tiesības. Un šai valstī tās iestādēm ir jāpierāda arī tās vēlēšanās cīnīties un novērst kor korupciju, ierobežot seksa industriju un uh, ir, um, jāparāda arī, ka tā spēja saukt pie tiesas šajos noziegumos iesaistītās personas. Bet īpaši mums vajadzētu atgādināt, ka mēs ļoti asi nosodām opozīcijas līderu Samareinsiju 12 gadu cietumsodu, un tas ir ļoti tāds simbolisks gājiens, un sevišķi mēs esam noraizējušies, noraizējušies par to, ka Līdz ar to opozīcijas līderis Sams Rencijs nevarēs piedalīties nākamajās vēlēšanās. Paldies! Paldies! Veronika de Kaizera lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Šis jautājums tiek skatīts kā steidzams. Sams Rencijs cīnās būtībā par demokrātijas ievērošanu Tad eh, viņš ir pēc savas dabas liberāli noskaņots cilvēks. Un 2006. gadā viņš tika apžēlots pēc 18 mēnešu cietumsoda piemērošanas, jo viņš it kā esot piedalījies atentāta organizācijā, organizēšanā un uh, ir arī um, runa par to, ka ir šie, viņš ir piedalījies šajā robežu stabu izrakšanā uz divu valstu robežām. Viņš vada otro lielāko opozīcijas partiju Kambodžā. Un šobrīd situācija valstī ir saspringta, tiek gaidītas vēlēšanas, notiek priekšvēlēšanu kampaņas, bet bez šī gadījuma ar Semu Reinsi, es gribētu arī atgādināt, ka citi politiski aktīvisti tiek vajāti. Un arī žurnālists Angs Čakra atradās apcietinājumā vairākus mēnešus bez pamatojuma. Mēs sniedzam lielu finansiālu palīdzību Kambodžai, mums ir arī sadarbības nolīgums ir svarīgi, lai būtu ievērotas cilvēktiesības un lai mēs arī šādā situācijā varētu uh, sniegt palīdzību cilvēkiem, kas cieši no krīzes. Paldies, Dikāzers Kons, tagad Čārlis Tānoks vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Kambodža uz papīra ir pluralistiska demokrātija, un tomēr Human Rights Watch uzskata, ka politiķi un žurnālisti, kas kritizē valdību, saskars ar iebiedēšanu un vardarbību. Papildus tam tiesas ir vājas un uh, politiski ietekmējams. Valdība turpina neredzēt uh, lauksanieku zemes konfiscāciju, nelegālu mežu izceršanu un valsts dabas resursu ļaunprātīgu izmantošanu. Uh, Uh, opozīcijas uh, līderis, kas uh, atrodas Francijā. Viņa tā sauktais noziegums bija kritizēt valsts zemnieku zemes kriti, konfiskāciju. Šī rezolūcija, ko mēs šodien skatām, ir tāds atgādinājums Kambodžas valdībai, ka, ja tā vēlas labāk sadarboties ar Eiropas Savienību, tad tai būtu jāievēro pamatbrīvības un tie, cilvēktiesības jo pretīvajā gadījumā e, Kambodža varētu nokļūt situācijā, kādā tagad ir Birma. Paldies. Makavejs kundze, lūdzu, vienu minūti. Thank you. Paldies opozīcijas uh, līderim piespied aizmuguriska cietumsodu uz 12 gadiem. Viņa sots ir politiski motivēts. Līdzīgi sodi tikuši piespriesti arī citiem opozīcijas partijas pārstāvjiem, un tas parāda, ka Kambodžā nav taisnīgas tiesas. Šie te eh, pamatiesība pārkāpumi joprojām notiek. Es iebilstu pret eh, Semrēmsī eh, tiesas spriedumu un citu tiesu spriedumiem, kas vienkārši izmanto vārda brīvību. Ir valdībai jāaicina pārtraukt šī tirānija. Ir jāļauj Kambodžai tiekties demokrātijas uh, virzienā un nedrīkst pārkāpt individuālās tiesības. Es aicinu komisiju atgādināt Kambodžai neizmantot jaunu uh, likumdošanu NVO jomā, lai ierobežot uh, brīvu sabiedrību. Paldies! Paldies! Tagad politisko grupu vārdā runātāji un vispirms es aieskundze Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Paldies! Sams Rēnzijs un uh, viņa spriedums ir uh, piemērs, kā Kambodžas valdība rīkojas ar uh, oponentiem. Opozīcija tiek apspiesta, um, tiek veidota vienpartiju sistēma, un Rensī kunga spriedums uh, ir tikai uvertīra val, vēlēšanām, kas ir gaidāmas 2013. gadā. Eiropas Savienība ir lielākais uh, naudas devējs Kambodžai, un uh, tāpēc ir svarīgi, ka mēs uh, mūsu rezolūcijā nosodām cilvēktiesību pārkāpumus, kas tiek veikti Kambodžā. Mēs redzam arī tieslietu sistēmas politizāciju, ko mēs nosodām. Uh, Kambodžas noliegumā pirmajā pantā ir rakstīts, ka ir jāievēro cilvēktiesības, un tagad mēs konstatējam, ka tas tā nav, un ir jāsako kaut kādām sekām. Tas ir jāņem vērā kaut kādās nākamajās darbībās ar Kambodžu. Paldies tagad Krēto kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji cietumsots 12 gadu garumā Tas tiešām ir milzīgs cilvēktiesību pārkāpums, un tas parāda, kāda politiskā gaisotne ir Kambodžā. Kopš eh, viņa izraidīšanas no parlamenta ir konstatēts, ka ne tikai Sams Rēncīs, bet arī citi opozīcijas eh, politiķi eh, tiek iebiedēti un vajāti. Ja mēs šeit neko nedarīsim, tad uh, eh, Renzīns nevarēs kandidēt vēlēšanās 2013. gadā, un tas nenāks par labu demokrātijai Kambodžā. Un šī iemesla dēļ mēs eh, prasām Kambodžai sakārtot lietas un uh, arī augstā pārstāva varbūt varētu izmantot savu ietekmi šeit, lai kaut ko panāktu. Paldies! Paldies! Tagad uh, Hefners eh, kung, Hefner kungs zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Kambodža ir ļoti skaista valsts ar lielisku vēsturi, bet šī valsts un tās vēsture ir arī ar ēnas pusēm. Un tieši šobrīd cilvēki vienkārši pazūd, cilvēki tiek bez iemesla apcietināti, ir plaši izplatīta korupcija nelegāla zemes konfiskācijas, mežu izciršana un tā tālāk, un kas mūs satrauc visvairāk, ir tas, ka tie, kas to kritizē, tie uh, viltus tiesu procesos tiek vienkārši savākti no ielas un ieslodzīti. Šeit mēs esam Eiropas parlamenta deputāti. Sams Reinzīns bija opozīcijas vadītājs Kambodžā, un viņš vairāk kārt ir saskāries ar vajāšanām. Uh, Viņš jau bija ievēlēts 95. gadā, viņu izdina no parlamenta, pēc tam viņš uh, saskārās ar dažādiem uzbrukumiem uh, priekšvēlēšanu kampaņas laikā, kur bija vienā uzbrukumā 80 bojā gājušies, viņu pats vienreiz ap, apmeklēju, kur viņš runāja ar cilvēkiem, runāja par cilvēktiesībām, un tagad viņš ar uh, tādiem uh, safabricētiem argumentiem ir nospirtu, nosodīts 12 gadu cietumsodam. Uh, Ja tiek ieslodzīti uh, opozīcijas pārstāvji, tad uh, tiek ies, ieslodzīti arī vēlēti tautas pārstāvji, un tādējādi tiek aizkavēts, ka šie cilvēki var uh, uh piedalīties nākamajās vēlēšanās, un tādējādi tiek pārkāpta cilvēktiesība un demokrātijas principi. Mēs to nedrīkstam uh, akceptēt, un gribu aicināt komisijai uzsvērt īpaši pirmo pantu Kambodžas sadarbības nolīgumā, proti cilvēktiesību ievērošana ir priekšnosacījums, lai Kambodža saņemtu Eiropas Savienības palīdzību. Paldies! Paldies! Tagad Belan kungs konservatoru un reformistu grupas vārdā. Liels paldies, priekšsēdētāji! Man bija iespēja vizitēt, eh, būt Kambodžā divreiz, pirmoreiz pirms diviem gadiem, kad mēs eh, novērojam parlamenta vēlēšanas, un tad eh, pusgado iepriekš. Un es varu teikt, ka Kambodža tiešām ir valsts, kas ir ekonomiski diezgan strauji atlabusi līdzīgi kā citas valstis šajā pasaules malā. Diemžēl ekonomisko izaugsmi nepapildina demokratizācija jo tā nav, nepastāv demokrātijas bez stipriem plašsaziņas līdzekļiem, jo mm, vajadzīga ir arī opozīcija un NVO. Šīs cietumsots Rencija kungam tas tiešām ir trieciens opozīcijai. Ja tas tiks paturēts spēkā, tad viņš nevarēs piedalīties parlamenta vēlēšanās. Un viņš tiešām ir populārs savā valstī. Uh, šis eh, spriedums ir pārsteidzošs, jo eh, daži, nu, 13 gadus pēc sakno Khmeru režīma eh, tiešām daudz no viņiem pat vēl nav sodīti. It īpaši mm, tas, kas notiek šobrīd uz Kambodžas un Vietnamas robežas, tas nav labi, bet es domāju, to vajag atrisināt pārunu jautājumā. Bašesku kundzi jūs vēlējāties izteikt savu uh, viedokli par Kambodžu. Tagad jums būs tā iespēja. Lūdzu. Jā, ir tiešām uh, nepatīkami, ka tribunāli Kambodžā joprojām izmanto arestus, lai ietekmētu, iebiedētu opozīciju un politiskos disidentus. Uh, cilvēki, kas visvairāk tiek apdraudētie žurnālisti un cilvēktiesība aizstāvi, un citi, kas e, paceļ balsi, lai gūtu izteiksmes brīvību. Un es domāju, ka Samrensi e, spriedums ir drīzāk politisks. Un viņš e, šobrīd ir saņēmis 12 gadu cietumsodu par vienu simbolisku darbību jo viņš apšaubīja eh, šo eh, robežas novilkšanu ar Vietnamu, taču es domāju, ka īstenībā valdība nevēlas, lai viņš piedalītos 2013. Eh, gada vēlēšanu kampaņā. Un es domāju, ka viņam mm, vajadzētu, mums vajadzētu aicināt pārskatīt šo uh, spriedumu uh, balstoties uz demokrātijas ievārdiem. Un uh, Sams Rensīs tad nevarēs uh, Eh, jo savādāk viņš netiks pie uh, savu tiesību izmantošanas parlamentā. Šādā veidā mēs varētu uh, šīs vienpartijas sistēmas darīt galu, kas ir bīstami. Nākošais runātājs lūdzu. Paldies. Jo uh, Sems Rensijs uh, kas eh, ir saņēmis šobrīd desmit gadu cietumsied par eh, dokumentu viltošanu. Tas ir radījis tiešām lielas bažas par eh, Kambodžas tieslietu sistēmas neatkarīgumu. Viņa tiešām valdība šajā gadījumā mm, liedz viņiem šai opozīcijai uh, veikt savu darbu un atņem tai tās brīvību. Protams, Kambodžā ir notikuši uh, ievērojami uzlabojumi kopš terora beigšanās un ir spērti soļi, lai izveidotu demokrātisku valsti un lai tā Kambodža varētu iesaistīties demokrātisko valstu kopumā. Uh, Mums ir nepieciešama eh, lielāka sadarbība ar Eiropas Savienību, lai eh, nodrošinātu demokrātiju Kambodžā un citās šā reģiona valstīs. Paldies! Tagad Predes kungs ir manā sarakstā. Predes kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Sama Rensija eh, lietā esam jau daudz ko dzirdējuši šeit, un eh, tiek pirmkārt nosodīts. Eh, viņš jau ir eh, nosēdējis cietumā divus gadus, un tagad viņam piespriezt sods 12 gadu par to, ka viņš esot, ap citu, arī viltojis dokumentus. Taču mēs saprotam, ka tas ir tiešām mēģinājums, lai viņš nepiedalītos kā kandidāts nākotnē gaidāmajās vēlēšanās. E, šajos stāstos atkārtojās zināms, e, zināms tāds musturs. Sams Rensijs ir vairāk kārtīgi e, ticis tiesāts slēgtā tiesas sēdēs, kas neatiecas šajā gadījumā, nebūtu pareizi šādos procesos. Tas ir noticis vairākas reizes, un tas neatiecas tikai uz viņu, bet arī uz citiem valdības kritiķiem. Tiem ir bijis tāda pati situācija. Es domāju, ka mums vajag aicināt šo valsti respektēt savas pienākumus, citādi Eiropas Savienībai būs grūti izpildīt eh, šo nolīgumu. Kambodžā, tāpat kā citās valstīs, cīņa par politisko varu kļūst par eh, cīņu par dzīvību, jo Kambodžas iestādes cenšas likvidēt savus oponentus, eh, mest tos eh, cietumā. Un eh, es domāju, ka šis ir līdzīgs gadījums samam Renciem, no, nu, no kura grib tikt vaļā jo viņš ir risks šīm iestādēm un viņš pārstāv iespējami politisko izmaiņu. Un tāpēc mēs varam aicināt Kambodžas valdību izbeigt šādu rīcību lai e, šis politiskais oponents netiktu e, vajāts un lai viņš varētu aizstāvēt e, savas idejas un piedalīties arī nākotnes vēlēšanās. Es domāju, ka tas noderēs arī citiem jautājumiem, un tāpēc mums vajadzētu izmantot tādu izpildu varas spiedienu un aicināt Kambodžu izmainīt savu uzvešanos un radīt apstākļus brīvai un godīgai politiskai cīņai. Paldies, kolēģi. Es esmu saņēmis eh, septiņas eh, rezolūciju projektus eh, līdz šīm debatēm, līdz šīm debatas beigām, bet pirms tam es vēl gribētu dot vārdu Kvinnas kundzē kā komisārē. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, es gribētu pateikties visiem, kas runāja šeit kā Kambodžai, e, es domāju, šī situācija ir tiešām e, rada bažas. Mums bija e, godīgas, tādas atklātas sarunas ar Kambodžas pārstāvjiem 8. oktobrī. Tas bija Brisele par demokrātisko institūciju stāvokli Kambodžā un par opozīcijas parlamentāriešu dzīvi. Jo Sams Renzijs ir šobrīd meklē patvērumu Francijā Un e, tas jau rāda, cik ļoti e, šī situācija ir pasliktinājusies. Jo e, daudz opozicionāri tiek vajāti, un tiem, tā kā tā ir tiešām tādas bažas pastāv, ka Nacionālā asembleja nebūs vieta, kur ir brīva viedokļa apmaiņa. Arī sabiedriskās saziņas līdzekļi tiek ierobežot. Kamboča ir saņēmusi visas rekomendācijas no ANO Mēs arī zinām, ka jauns uh, krimināla uh, kodeks ir ieviests, Taču mums tiešām vajadzētu skatīties, kā tos praksē ievieš. Un mums vajadzētu turpināt atgādināt Kambodžai eh, ka, um, rekomendācijas, ko mūsu vēlēšana novēlēšana komitejas ir izteikušas, tos būtu jāievieš. Mēs apsveicam uh, vēlmi valdībai uh, virzīties uz priekšu, un mēs ceram, ka tiešām būs civilās uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Kambodža ir ļoti nabadzīga valsts, bet daudz ko mēs varam vēl palīdzēt pie ekonomiskās izaugsmas attīstīšanas, lai būtu labklājīga viņu eh, iedzīvotāju mm, mm, daļa. Un eh, mums vajag izmantot eh, ilgspējīgas prakses kā mm, zemes, tā arī mežu apsaimniekošanā. Un, ja mēs samazināsim kontaktus ar šo valsti, tad tas neko nenāks pa labu vistrūcīgākajiem un tāpēc es nevaru piekrīst, ka mums vajadzētu pārtraukt mūsu uh, divpusējo līgumu, jo nav nekā citā, ar ko aizstāt pacietīgu dialogu. Uh, ja mēs nebūsim nopietnas spēlētājs tur, uh, tad mēs nevarēsim ietekmēt uh, šos uh, notikumus. Un sākot ar premjerministru biroju līdz pat pilsoniskai sabiedrībai. Uh, un eh, tāpēc mums vajadzētu panākt, ka eh, Kambodžai nāktu pa labu eh, gan demokrātiska attīstība un būtu tiešām plurālistiska, demokrātiska parlamentārā sistēma. Paldies! Thank you, Madam Commission. Paldies, komisārs kundze. Debates par samreinsī lietu ir beigušās. Un pirms balsošanas mums ir vēl viens jautājums par Ziemeļkaukāzu, sevišķi par Oļega Orlova kriminālu vajāšanu. Hautalas kundze bija um, rezolūcijas iniciatore. Lūdzu. Es gribētu pateikt, ka šī